Przewodniczący! Good morning, please, colleagues, take your... Labrīt, cienījamie kolēģi, ieņemiet vietas. Sāksim darbu. Tātad sāksim mūsu šās dienas sanāksmi un pievērsīsimies pirmajām punktam darba kārtībā, kas ir papildus punkts, kas pievienots mūsu darba kārtībā, lai runātu par uh, krīzes situāciju, kurā nonākusi Eiropa, ņemot vērā gaisa satiksmes pārtraukšanu. Pirms es dodu jums vārdus, gribētu nākt klājā dažiem priekšsēdētāju paziņojumiem, ņemot vērā pašreizējo notikumu attīstību, un es vēlētos ierosināt sekojošus grozījumus trešdienas darba kārtībā tie ir jauni grozījumi, Un tās ir vēl izmaiņas, kas tiek pieņemtas pēc vakardien pieņemtajām izmaiņām 17.30. Vispirms mēs svītrojam no darba kārtības jautājumu laiku padomēji, ņemot vērā uh, šajā nedēļas nogalē piedzīvotās uh, transporta uh, grūtības, padoms pārstāvim būs jāpamet Strasbūra ātrāk nekā plānots. Un tāpēc pēcpusdienā nav iespējams noturēt jautājumu, jautājums padomēji. Tālāk Silvijas tikau ziņojums par ēku energoefektivitāti tiks atlikts uz vēlāku laiku, jo ziņojums netika pieņemts atbildīgajā eh, komitejā tā sanāksmē, kas notiek pirmdien. Un treškārt, tiks papildināt darba kārtība ar um, mutisko jautājumu par um, raktuvi tehnoloģijas. Um, par raktuvju tehnoloģijām. un trešdienas um, darba kārtība noslēgsies pusdien 19.00. Tātad vēlreiz īsumā. Mēs esam svītrojuši no trešdienas darba kārtības tos jautājumus, par kuriem nevarēsim diskutēt, ņemot vērā šīs izmaiņas. Uh, trešdien mūsu plenārsēde beigsies nevis uh, pulksten. Uh, 24, bet gan 19.00. Mēs esam nonākuši pie šāda risinājuma pēc konsultācijām ar politisko grupu vadītājiem. Kramer. Kramer kungs vēlēs izteikties, lūdzu. No, 396 is not present, okay? Thank you. 396 nav ieradies. Labi, tādā gadījumā problēma ir atrisināt lieliski. Rūbīkungs. Paldies, priekšsēdētājs. Es gribēju tikai jautāt, vai ceturtdien vispār notiks vēl sēdes parlamentā vai komitejas, tāda tā kā sto, piemēram, būs, un vai tulki būs pieejami sēdēm, un vai apmeklētāju grupas varēs tikt uzņemtas